reģionā. Mēs domājam, ka šis uh, līgums pavērs iespējas plašākai satiksmēs starp Eiropas Savienību un Vietnam. Paldies! Līdz ar to debats ir beigušās. Uh, būs uh, balsojums pulksteni 11.30 par, šo, par šiem ziņojumiem. Pāriem pie citas tēmas Balzānī kundzes ziņojums par vispārējām pamatnostādnēm attiecībā uz 2012. finanšu gada budžeta izstrādi. Es ļaušu komisāram Levandovskim ieņemt vietu. Un debašu iesākumā došu vārdu Balzānī kundzei. Četras minūtes jūs rīcībā lūdzu. Il documento che oggi al nostro esame non è. Dāmas un kungi, tas ziņojums, par kur mēs šodien runāsim, nav vienkārši dokuments, kurā ir mūsu prioritātes nākamā gada budžetam. Tas pirmkārt ir strateģisks dabas dokuments, kurā mēs skatāmies uz to, kāda jauna loma pieklājas Eiropas budžetam lielākas ekonomiskās pārvaldības apstākļos. 2000 12. gads ir pirmais gads, kad sāks Eiropas semestrs. Tas tika izveidots, lai būtu labāka koordinācija starp Eiropas Savienības un dalību valstu budžetiem. Un galvenais mērķis ir radīt jaunas sinerģijas un papildināt dažādās programmas un budžetus. Tas nozīmē vienu lietu - konverģenci. Mēs vēlamies lielāku konverģenci starp dalību valstu budžetiem. Vēlamies harmonizēt tos ar Eiropas Savienības galvenajiem mērķiem un Eiropas galvenajiem mērķiem. Par pamatu ir ņemta stratēģija Eiropa 2020, kurā ir pieci galvenie mērķi un septiņas budžeta kategorijas un kategorija mērķi. Bet pēc tam ir arī, katru, katrs no šiem mērķiem ir specifisks. Pirmais mērķis ir ļoti būtisks veidot Eiropu, kurā būtu augstas kvalitātes nodarbinātības iespējas un ir nepieciešamas lielas investīcijas šajā jomā. Tā ir viena no galvenajām prioritātēm. Stratēģija Eiropa 2020 ir jāsāk ieviest tagad, jāsāk domāt par šo pirmo mērķu - vairāk darba vietu un labākas kvalitātes darba vietas. Tas ir jādara steidzami. E, stratēģijas galvenā dimensija ir šīs te darba vietu radīšana, tā jāatspoguļo budžetā. Uh, ir nepieciešami plāni, kā to izdarīt, un jāskatās nākotnē. Programmēšana un plānošana ir eh, ne tikai matemātiska lieta. Uh, tas būtu pārāk sausi. Tas, ka mēs samazinām visas budžeta līnijas, tas mums nepalīdzēs. Mums ir jāskatās uz programmām visās kategorijās un jāizvēlas finansēt tās, kas palīdz sasniegt strateģijas 2020 mērķus. Ir jāpievērš lielu uzmanību ne tikai maksājumiem, bet arī saistībām. Saistības ir tās, kas palīdz mums veidot ilgspējīgu finansiālo nākotni Eiropas Savienībā. Vēl ir ļoti svarīga tēma šajā ziņojumā - elastības tēma. Šis programmēšanas periods drīz beigsies. Līdz ar to 2012. gada budžets ir ļoti svarīgs. Jau no paša sākuma ir jādomā par visiem elastības instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Visi tie ir vienlīdz svarīgi un neatņemam budžeta sastāvdaļu. Mēs vēlamies, lai šis budžets būtu izpildāms, un tad tajā jābūt ir šiem elastības mehānismiem. E, un tas ir pirmais solis uz stratēģijas 2020 izpildi. Mēs vēlamies, lai šis budžets būtu noderīgs, efektīvs. Esmu pārliecināta, ka visus šos mērķus sasniegsim tikai tad, ja mēs visi kopā jau no paša sākuma ķieģelīt pa ķieģelītim liksim kopā šo jauno, spēcīgāko iestāžu sadarbību. Iestāžu sadarbība ir viens no galvenajiem galvenajiem izaicinājumiem Lisabonas līgumā. Mēs reizēm to pieminam nevērīgi, bet patiesībā sadarbības starp iestādēm nozīmē to, ka mums ir jārada vienlīdzīgu partneru sadarbības atmosfēru. Tikai tad mēs varēsim strādāt par šo budžetu, kas ir ne tikai strateģisks ierocis, bet arī īsts ierocis, kā veidot nākotni. Paldies! Aicināšu izteikties komisijas vārdā Levandovska kungu. President. Priekšsēdētājs kundze, referentes kundze, Es apsveicu parlamenta nostāju attiecībā uz 2012. gada budžeta prioritātēm, kā tās ir izteiktas vadlīnijās. Komisija, protams, ir savas iniciatīvas tiesības, un tāpēc tai ir jāņem vērā parlamenta vadlīnijas, tāpat kā padomas vadlīnijas. No otras puses, mums ir jādomā arī par aktuālākajiem datiem, ko esam iegūši no dalību valstīm un kurus savukārt ir izskatījuši mūsu dienesti attiecībā uz nākamo budžetu. Tieši tāpat kā iepriekšējā gadā mēs tagad otru reizi izskatām, pārbaudām šo budžetu saskaņā ar Lisabonas līgumu. Manuprāt, mums ir jādomā arī par konsolidācijas kontekstu. Mums ir jārīkojas atbildīgi, un lai mēs to varētu darīt, tad no vienas puses mums ir jāizpilda visi Eiropas Savienības fiskālie pienākumi, bet eh, tajā pašā laikā ir jāatcerās arī par taupības pasākumiem, kas tiek ieviesti dalību valstīs. Neviens eh, nevarētu iebilst pret to, ka pašlaik mums ir jāveido budžets eh, tāds, lai tas būtu pietiekami taupīgs un stingrs. Bet tajā pašā laikā mums ir jāizmanto Eiropas Savienības budžets kā rīks, lai palīdzētu Eiropai atgūties no krīzes. Tieši tāpēc es gribētu izdarīt salīdzinājumu starp nacionālajiem budžetiem un Eiropas budžetu. Nacionālais budžets galvenokārt domā par sociālajiem transfēriem. Uh, Eiropas Savienības budžets ir tāds kā investīciju budžets ar uh, reizināšanas ietekmi. Te ir runa par izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Un mēs nevaram runāt par saprātīgu budžeta veidošanas praksi, neņemot vērā mūsu saistības attiecībā uz nākotni. Tieši tāpēc mums ir jāņem vērā visi šie ieteikumi, veidojot 2012. gada budžetu. Uh, Referentes kundze Balzānī ļoti skaidri ir norādījusi, ka mums ir jānodrošina pietiekams finansējums 2020. gada stratēģijas paplašināšanai. Mums ir jākoordinē Eiropas Savienības un nacionālo budžetu veidošana, bet tajā pašā laikā mums ir īpaši stingri jādomā par administratīvajiem izdevumiem. Tieši tāpēc eh, komisijas mm, apņemšanās ir panākt mazāk nekā 1% izmantošanu administratīviem izdevumiem no budžeta. Te ir runa gan par konferencēm, par sanāksmēm, par informācijas tehnoloģijām un citām nozarēm. Ņemot vērā to, kas notika pagājušo gadu un kas eh, notika attiecībā uz 2011. Eh, gada uh, procedūru, mēs ceram, ka šī procedūra būs daudz uh, gludāka un vienkāršāka, jo mēs būsim guvuši jau pieredzi pagājušajā gadā. Pirmā sanāksme ir paredzēta 30. martā, tad tas būs trialogs, un tad mēs esam gatavi iesniegt 2012. gada budžeta projektu. Paldies! Tagad aicināšu grupu pārstāvis. Pirmais būs Lavies kungs, tautas partijas vārdā divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, godāmie kolēģi, vadlīnijas, kuras mēs sagatavojamies pieņemt, ir pirmais solis virzienā uz 2012. gada budžetu. Tautas partijas grupa jau no paša sākuma ir skaidri paudusi savu atbalstu Eh, šāda ziņojuma izveidošanai, kur tiktu noteiktas Eiropas Savienības prioritātes nākamā gada budžetam. Šīs prioritātes ir jānodod komisijai un arī padomē. Tas jau ir noticis. Tas nozīmē, ka esam devuši savu ieguldījumu politisko prioritāšu spektra paplašināšanai. Mēs atbalstām referentes līdzsvaroto pieeju. Mums ir vajadzīgas eh, caurskatāmas, vienkāršas prioritātes, kas visiem ir skaidri saprotamas. Sekojot Eiropas parlamenta tradīcijām, mēs vēlamies izaugsmē Eiropā, mēs vēlamies atbalstīt pētniecību un attīstību. Visām politiskajām grupām vajadzētu nodrošināt šādas investīcijas, jo tās ir investīcijas Eiropas Savienības nākotnē. Mēs uh, Eh, ar prieku sagaidām eh, Eiropas komisijas eh, budžeta, sagatavoto budžeta projektu. Mēs uzskatām, ka tas ir, tā ir ļoti liela atbildība, kā jau to tikko norādīja Levandovska kungs. 2012. gada budžeta prioritātēs ir jānorāda šī atbildība. Mēs ar to nevēlamies teikt, ka agrāk neesam bijuši atbildīgi, bet tagad mums ir jābūt vēl atbildīgākiem, ņemot vērā finanšu krīzi. Uh, Es uzskatu, ka ir jāatsaucās uz to, kas notiek daudzās Ziemeļāfrikas valstīs. Mēs nedrīkstam šeit piemērot vidusposma pieju. Mums ir jāpalīdz nodrošināt situācijas normalizēšanos. Mums ir jābūt gataviem palīdzēt. Es gribētu paust savas bāžas par vajadzību, ko ir paudusi GUNGL grupa, iekļaut eh, finansiālo darījumu nodoklī šī gada budžetā. Es nedomāju, ka tas attiecas uz 2012. gada budžeta procedūru. Paldies, Gorans Fermas, pusotru minūti. Tak, eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, es vēlētos pateikties Franceskai Paldzānī. Viņa ir izvēlējusies ļoti konstruktīvu izējas punktu un pievērsusies arī galveniem jautājumiem. Tātad, kas ir šie svarīgākie punkti? Eiropas Savienības stratēģija 2020 nav tikai tukši vārdi, tas ir nopietns uh, mēģinājums veicināt ekonomikas izaugsmu un darba vietu radīšanu. Uh, lai arī šis uh, Eiropas Savienības budžets ir tikai viens procents no nacionālā kopa ieņēmuma, bet tomēr tam var būt nopietna loma veicinot tādu projektu īstenošanu, ko dalību valstis vienas pašas nespēja īstenot. Proti šeit ir runa par uh, at, zinātni un tehni, tehnoloģiju izstādi, transporta infrastruktūras veidošanu. Šeit ir runa par Eiropas Savienības iekšējā tirgus izmantošanu, lai šis tirgus veidotos veiksmīgi un darbotos visas Eiropas Savienības interesēs, radot ekonomikas izaugsmu un jaunas darba vietas. Tagad, protams, uh, turpmākā attīstība būs atkarīga no uh, Eiropas Savienības dalībvalstīm un padomes jautājums, vai šo jauno stratēģiju piemeklēs Lisabonas stratēģijas bēdīgais liktenis. Es domāju, ka svarīgs uh, faktors šeit būs 2012. gada budžets. Paldies, tagad Haglund kungam vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādētājs kundze. Uh, es arī vēlētos pateikties vispirms mūsu referentei par veiksmīgo sadarbību. Šobrīd tas uh, nav viegls uzdevums noteikt budžeta prioritātes. 2020. Eh, gada stratēģija ir ļoti būtiska. Raugoties uz šo budžetu, mēs apzināmies, ka mēs nevaram sagaidīt tagad 2014. gadu, kad tiks sastādīta jaunā finanšu schēma, lai domātu par 2020. gada stratēģiju, bet Tas jāsāk jau tagad izvirzot prioritātes, jo ir jāiezīmē uh, finansējums izvirzītām prioritātēm. Kā Ferma kungs norādīja, mums ir jācenšas, lai šīs prioritātes tiktu tiešām sasniegts, nevis palikt uz papīra. Mana grupa ir iesniegusi virkni grozījumu šim uh, ziņojumam, un mūs iepriecina tas, ka tie ir iekļauti šajā ziņojumā, un arī par to es vēlētos pateikties referentei. Un jānorāda, ka vismaz parlamentā mums ir jābūt konsekventiem, sastādot budžetu, izvairoties no konfliktiem, un es domāju, ka mums ir pamats uh, ticēt, ka mēs varam efektīvāk uz, izmantot uh, šos līdzekļus, varbūt veicot ietaupījums Eiropas Savienības budžetā. Tā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas uh, Uh, Savienības uh, parlaments ir saņēmis uh, jaunas pilnvaras un padomi domā, ka tās var īstenot bez pamatu papildu finansējumu. Un es domāju, ka mēs tagad varam cerēt uz konstruktīvu komisijas priekšlikumu, lai varam turpināt sarunas par 2012. gada budžetu. Tagad vārds Elis kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribētu sveikt referenti ar šo ziņojumu jo manuprāt, ka vadlīnijas, par kurām esam sprieduši citos gados, e, ir bijušas e, tādas e, sīkākas, bet šeit ir ļoti labi vispārīgā pieeja. Par detaļām runāsim vēlāk. Mana politiskā grupa domā, ka lielā mērā ir jāņem vērā tas, kas notiek Eiropas Savienībā, un mēs nedrīkstam domāt tikai par Brisele 1. 21. pantā jūs sakat, ka ir jāskatās, pa, kur var ietaupīt institūcijas, un jās, jāprasa, lai speciālās atbildīgās komitejas eh, skaidrs politiskās prioritātes noteiktu. Uh, Šeit jāsaka ļoti maz, kas ir darīts līdz šim. Es saprotu, ka ir vēlme saņemt lielākus līdzekļus eh, stratēģijai Eiropa 2020 un tās augtajiem flagshipiem, tātad galvenajām prioritātēm. Taču runa jau nav tikai par naudu un tikai par to, ka mēs cenšamies vienoto tirgu izveidot. Mums jādomā ir par to, kā mēs varam ietaupīt dažādās citās vietās, parlamentā, citās iestādēs un arī citur mums ir jādomā jāskatās, kur mēs varam ietaupīt. Es domāju, ka tā ir jābūt tādai izteiktākai pieejai 2020. stratēģijas. Un visbeidzot, jāskatās, kāda atbildība mums ir taupības pasaukumos. Ja mēs vēlamies atrast jaunus līdzekļus finansēšanai kaut kādiem projektiem, tad es domāju, ka mums ir jāskatās arī mūsu pašu izdevumu iesaldēšanas virzienā. Paldies, Tripels kundze, trīs minūtes. Priekšsēdētājs kundzei, komisāra kungs, dāmas un kungi. Jā, arī zaļie uzskata, ka e, taupības e, laikā un taupības politikas ieviešanas laikā mums ir jābūt atbildīgiem, jo galu galā mums ir jāpalīdz dalību valstīm atbrīvoties no parādiem. Um, protams, um, Eiropas Savienībā ir tā priekšrocība, ka mēs nemaz nedrīkstam uzņemties parādus. Bet uh, mūsu pienākums ir ne tikai uh, tikt galā ar parādiem, bet mums ir jāatrod arī līdzsvars nu, starp nākotnes investīcijām un uh, mūsu turpmākās ekonomikas neapdraudēšanu. Tieši tāpēc 2012. gada budžeta vadlīnijai vajadzētu būt uh, šī līdzsvara atrašanai. Bez tam Eiropas Savienības uh, budžetā uh, Eh, iepriekšējos gados mēs esam uzņēmušies daudz saistību attiecībā uz struktūra fondiem, ko mums vajadzēs nākamajos gados finansēt. Es uzskatu, ka Balzānī kundzes eh, centieni domāt par 2020. gada stratēģiju ir jāuztver nopietni. Tādējādi mēs pieprasām vairāk līdzekļu politikai, e, kas cīnās pret klimata pārmaiņām. Mums ir jādomā par atjaunīgu enerģijas resursu izmantošanu un par lielāku līdzekļu ieguldīšanu pētniecībā un attīstībā. Tāpat arī es uzskatu, ka ir pareizi domāt par Eiropas semestra instrumenta ieviešanu. Tas nozīmē, ka dalību valstīm ir jādomā par kopējo Eiropas Savienības budžetu un par tā mērķu īstenošanu. Bet mums ir jāizdod arī vairāk naudas, ja mēs vēlamies Eh, cīnīties pret eh, demogrāfijas pārmaiņām. It īpaši, ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek arā valstīs attiecībā uz demogrāfiju. Mums ir jādomā par demokrātisku struktūru ieviešanu, par demokrātijas atbalstīšanu, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi elastīgi līdzekļi. Uh, ir jādomā par demokrātijas veicināšanu visā pasaulē. Kā zaļo deputāte es vēlētos norādīt uz Japānu un to, kur tad mēs varētu ietaupīt. Jā, protams, mēs varam ietaupīt attiecībā uz šiem kodošķelšanas reaktoriem. Kāpēc gan mums vajadzētu izmantot tik daudz līdzekļu ša, šim projektam? Tā vietā, lai mēs Eiropas Savienības eh, budžetu varētu izmantot uh, atjaunīgajai enerģijai. Mēs taču visi zinām, ka eh, klimata politikā ir jādomā par enerģijas avotu mainīšanu, un 2012. gada budžetam jau vajadzētu dot savu ieguldījumu šādas politikas veicināšanā. Un cerams, ka turpmākajās finanšu perspektīvās tiks ieviestas attiecīgas kvalitatīvas pārmaiņas. Sirsnīgs paldies, Portas kungs, divas ar pus minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs šeit runājam par pamatnostādēm nākamā gada budžetam, bet ārā uz ielas ir desmitiem tūkstoši strādnieku, kas ir izgājuši ielās, un es domāju, ka tas ir ļoti skaidrs signāls mums. Es gribētu teikt, ka taupības Viņi saka, ka taupības politika nožņaudz ekonomiku un neļauj Eiropiešiem dzīvot un strādāt pienācīgos apstākļos. Ekonomiskās koordinācijas modelis mums tiek, viņiem tiek uzsprie, uzspiests kā tādas sankcijas. Uh, nav nekādu garantiju, ka tas nodrošinās ilgspējīgu attīstību. Gluži otrādi, tas varētu to vēl pasliktināt un darba vietas samazināt. Šie strādnieki saka, ka tas pakts Eiropai, ko apstiprinās valdību vadītāji šodien, ir pakts pret labām algām, pret labām pensijām. Pakts, kurš paredz, ka arī turpmāk strādājošie maksās par visu, par šo krīzi, ko viņi neizraisīja. Es domāju, ka mums ir jāuzklausa šie protestu saukļi Manuprāt, no Eiropas budžeta viedokļa skatoties, mēs neatbildam uz galveno jautājumu. Kāda ir publisko investīciju loma ekonomiskajā politikā. Mēs zinām, ka konservatīvie saka, ka ir vajadzīgs budžets ar nulles izaugsmu, ar nulles palielinājumu. Dalību valstu valdības saka, ka taupības vārdā ir nepieciešams tāds Eiropas budžets, kurš nepalielinās salīdzinot iepriekšējiem gadiem. Tas ir pilnīgi nepareizi. Ļoti vienkārši iemeslu dēļ es varu pateikt, ka jūs kļūdaties. Jo nav iespējams taupīt un taupīt aizvien vairāk dalību valstīs un tajā pašā laikā teikt, ka Tā kā dalību valstīs ir taupība, tad arī Eiropas budžetam ir nepieciešams, budžets ir jāveido aizvien mazāks un mazāks. Sekas būs tikai vienas - būs mazāk publisko investīciju gan dalību valstu, gan Eiropas līmenī. Bezdarbs pieaugs, labklājība aizvien samazināsies, Tieši tas mums jāņem vērā tagad, diskutējot par 2012. gada budžetu. Principā šīs diskusijas ir tādas, kurās mums ir jāatspoguļo, ka ir stra sas Sabiedriskās tiesības un sabiedrības aizsardzība ir ļoti svarīga, un mēs nedrīkstam recesiju izdarīt, padarīt par tādu bezgalīgu procesu, no kura nekad mēs neizrāpsimies. Paldies! Andriasens kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze! šī ziņojuma galvenā kļūda ir tā, ka tiek pilnībā ignorēta revīzijas palātas secinājumi ikgadīgajos pārskatos. Vajadzētu atcerēties, ka tā ir vienīgā informācija, kas liecina par to, cik godīgi un efektīvi Eiropas Savienība finansē dažādas pasākums. Mēs cenšamies attaisnot budžeta palielinājumu ar e, stratēģiju Eiropa 2020, kas it kā izvedīšot mūs no krīzes. Taču tas ir pilnīgi neticami, vai atliek tikai pastīties uz Lisabonas stratēģijas pilnīgo neveiksmi. Tas ir drauds. E, Eiropas Savienības budžeta samazināšana it kā pasliktināšot stabilitāti un solidaritāti Eiropā. Tā ir. Uh, tā, tā ir pilnīga demagoģija, un tā arī apliecina to, ka pilsoņi varētu uzķerties, jo viņi nezina, kādas ir, kādi ir krīzes iemesli. E, es uzskatu, ka ir nepieciešams būtiski samazināt šo budžetu 2012. gadā. Paldies! Paldies, Vurtmans kundze, divas minūtes. Paldies, priekšādētāji. E, godāmie kolēģi, Es eh, vēlētos eh, paust savu viedokli par Balzānikundzes eh, darbu trīs posmos. Pirmkārt, mums ir jādomā par labāku ekonomikas vadību Eiropas Savienībā. Mums ir jāatcerās par Eiropas semestri un par izaugsmas mērķiem, kas ir noteikti 2020. gada stratēģijā. Eh, galvenokārt tiek paredzēti divi mērķi šajā budžetā attiecībā uz 2020. gada stratēģiju - izglītības līmeņa veicināšana un sociālās integrācijas veicināšana. Un tie, manuprāt, arī ir svarīgākie punkti Eiropas nākotnē. Otrkārt tiek uzsvērta nepieciešamība nodrošināt uh, Uh, labāku sinerģiju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, un, lai nodrošinātu Eiropas mērķu īstenošanu. Ir vajadzīga lielāka koordinācija un vieno, vienkāršāka lēmumu pieņemšana. To noteikti vajadzētu atbalstīt lai nodrošinātu efektivitāti. Nā, trešais - klimata pārmaiņas un vīdes mērķi. Ņemot vērā katastrofu Japānā, mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu atjaunīgus enerģijas avotus. Ir vajadzīga aktīva politika un jaunu darba vietu radīšana. Tas palīdzēs ne tikai pārvarēt klimata pārmaiņas, bet arī nodrošinās eh, pozitīvu attīstību sociālajā politikā. Tāpat arī es vēlētos atgādināt, ka Eiropas Savienības budžetā nedrīkst parādīties publiskais deficīts, un eh, tieši tāpēc mums ir jābūt eh, pietiekami taupīgiem un attiecībās administrīviem izdevumiem nedrīkstētu pārsniegt 2% slieksni. Tagad aicināšu cits runātājs, kas izteiksies savā vārdā. Garīgas kungs, lūdzu, divas minūtes. Eh, eh, Paldies! Godātā priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi, gribētu sākt ar pateicību referentei Bazānī kundzei. Paldies par viņas elastību. Es saku elastību tādēļ, ka sākotnējā doma bija šīs debates par budžeta pamatnostādnēm neiekļaut šajā plenārsēdē, bet es domāju, ka ir ļoti labi, ka mums tagad ir šādas te debatas par pamatnostādnēm, jo tādējādi mēs ieliekam pamatu tālāko mēnešu sadarbībai. Par galvenajām domām, par taupību. Taupība nav pašmērķis vai princips, bet tas ir veids, kā mēs varam veiksmīgi sastādīt budžetu, kas būtu ticams un realistisks un kas nenovēst Eiropas Savienību tādā situācijā, kādā nonākuši daži dalībvalsts, kur cilvēki dzīvo pār saviem līdzekļiem un nonāk ļoti nopietnās politiskās problēmās. Nevar savilkt galus kopā. Un bez tām es domāju, ka ikgadējā budžeta procedūra arī ir jāie... nav jāievieš tādi pamatjautājumu, kas patiesībā ietilps daudzgadu finanšu schēmas tematikā. Šeit es domāju, piemēram, par tādu jautājumu kā finanšu transakciju nodokli. Par to būtu jārunā, ja mēs runājam par plašāku finanšu kontekstu. Man šķiet, ka šobrīd daži mēģina to pa sētas tematu ievies, ievest šajās te sarunās par pamatnostādnēm nākamajam gadam. Tā ir slikta saruna stratēģija sarunām ar padomu. Mēs redzējām, kas notika pagājuši gadu, kad mēs ieviesām gada budžeta procedūru ar vienu las, lasījumu, bet runājām par tādām idejām, kuras ir daudz plašāks nekā viena gada budžets, un tas noveda, pie, tas noveda strupceļā. Uh, Un līdz ar to 2011. gada maksājuma apropriācijas, kā komisija zina, ir neadekvātas. Tās nespēja apmierināt pat īstermiņu vajadzības tuvāko mēnešu laikā Eiropas Savienībā. Paldies! Gejers kungs, divas minūtes. Priekšsēdētājs kundzei, godāmie kolēģi, Levandovska kungs. Šorīt mēs diskutējam par nepieciešamību taupīt, ņemot vērā parādu krīzi, kas pašlaik valda dalībvalstīs. Tripels kundze un arī citi kolēģi ļoti pareizi norādīja, ka šī parādu krīze mūs sasniedz tikai netieši, jo Eiropas Savienības budžetā nedrīkst būt parādu. Uh, Taču, uh, godāmie kolēģi, domājot par finanšu politiku Eiropas Savienībā, ja mēs paskatāmies uz uh, budžeta izdevumiem, uz īpaši uz administīvajiem izdevumiem, tad uh, tas attiecas uz visām dalību valstīm. Tieši tāpēc mēs nevaram šeit runāt par taupības politiku. Te ir runa par simboliem, par simboliem, kas parādās dalību valstīs, jo dalību valstīs taču uh, dod savu naudu Eiropas Savienībai un tās budžetam, kas eh, varbūt netiek pietiekami labi pārvaldīts. Un mēs nedrīkstam ignorēt to, ka šie līdzekļi plūst abos virzienos gan uz Eiropas Savienību, gan no Eiropas Savienības uz dalību valstīm. Tieši tāpēc ir vajadzīga tāda politika, kas ļautu atbalstīt tos, kas ir mazāk attīstīti. Runājot par Ziemeļrēnu Vestfāli, no kurienes es nāku Vācijā, uh, tad eh, attiecībā uz eh, līdzfinansējumu sociālajā fondā, tad, eh, manuprāt, mēs šeit neatbalstām darba politiku. To es varu teikt kā sociāldemokrāts. Mums vajadzētu paskatīties, kādās jomās tiek eh, ieguldīta Eiropas Savienības nauda. Es lasu Eiropas revīzijas palātas ziņojumus par to, kā tiek izmantoti šie līdzekļi, un šeit es neredzu pārāk lielu caurredzamību. Es neredzu arī nekādu atbildību par nepareizi investētiem līdzekļiem, un tie, tie sasniedz pat miljonus. Es arī lasu uh, par citu. Uh, par to, kā tiek nepareizi pārvaldītas Eiropas Savienības programmas, uh, par eh, maksājumiem, kas eh, neatbilst, un eh, tas attiecas gan uz Vāciju, gan arī uz Lielbritāniju. Ir jāatcerās, lai dalībvalstis labāk pārvaldītu Eiropas Savienības līdzekļus. Mēs tādā veidā varētu daudz ietaupīt, mēs varētu daudz labāk pārvaldīt Eiropas Savienības līdzekļus. Tas nenozīmē, ka mums būtu vai jāiegulda vairāk, mums vienkārši vajadzētu pārvaldīt labāk. Paldies Gēra kungam Jensens kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Arī no savas puses es vēlētos eh, sirsnīgi pateikties Balzānī kundzei. Es eh, domāju, ka viņa ir sagatavojusi labu ziņojumu. Viņai bija ļoti interesants uzdevums, bet tajā pašā laikā arī ļoti smags uzdevums. Ja runa par eh, septiņu gadu plānu, tad tas tiek veidots tā, ka tas kļūst arvien stingrāks un ierobežojošāks un it īpaši attiecībā uz lauksaimniecību. Šeit mēs varam saskatīt jaunas institīvas, kurās arī vajag ieguldīt, piemēram, investīcijas enerģijas un navigācijas sistēmās kļūst arvien sarežģītāk sava galskopā, ja tā varētu teikt. Za zaļie uzskata, ka mums vajadzētu samazināt līdzekļus ITER projektam. Es uzskatu, ka pētniecība ir ļoti nozīmīga, it īpaši ņem vērā to, kas notika Japānā. Mēs šeit redzam arī kādu citu ļoti sarežģītu uzdevumu, proti, ja ir runa par līdzekļu atrašanu enerģētikas projektiem. Man patīk tas, ka Komisārs pasvītroja to, ka Eiropas Savienības budžets nelīdzinās nacionālajiem budžetiem, ka šiem budžetiem ir atšķirīgas īpašības. Un, protams, ka Eiropas Savienībai ir jāizmaksā tie līdzekļi, kur, e, kurus tā ir apņēmusies izmaksāt. Es ceru, ka mēs darbosimies daudz inteliģentāk, ka mēs būsim gudrāki un ka mēs paskatīsimies, kādas tad ir mūsu īstās vajadzības. Tāpat arī es vēlētos pateikties par to, ka komisārs teica, ka administratīvajos izdevumos mums ir jātāpa. To mēs varam darīt īsā termiņā, un man ir prieks, ka viņš uz to ir norādījis. Viņš norādīja, ka komisija vēlas samazināt savus administratīvos izdevumus. Tas būtu jādara arī citām institūcijām. Paldies, eh, Jansens kundze, Fažmon kungs, vienu minūti. Godātā priekšsēdētājas kundze. Počet Evropské unie pro rok 2012. Lielas paldies! Eiropas Savienības 2012. gada budžetam ir jābūt līdzsvarotam. Nedrīkstētu šeit eh, sas, e, pieļaut tādas kļūdas, kādas pieļāvām 2011. gadā. Tas e, noteikti varētu radīt e, negatīvas sekas Eiropas Savienības ekonomikai. Lai varētu izvairīties no šīm problēmām un lai pēc iespējas ātrāk apstiprinātu budžetu, mums ir jāpieņem vadlīnijas, un šīs vadlīnijas pašlaik norāda uz taupību budžetā. Dalībvalstīm pašlaik arī ir, arī nākas eh, piedzīvot eh, dažādus taupības pasākumus. Ja mēs eh, to neņemsim vērā, tad mēs kļūsim neusticami. Paldies, Ferēras kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs piedalāmies šajās debatēs, lai parādītu, ka ir alternatīva šim konsensusam starp kreisajiem un labējiem, kas mūs šajā krīzē vispār noved. Šī vienošanās mums nepiedāvā nevienu izējas stratēģiju no krīzes. Ir alternatīva, un alternatīva ir dziļas pārmaiņas Eiropas Savienības budžeta politikā. Mums ir jāpaskatās pa jaunam uz mūsu mērķiem, uz resursiem. Šo šobrīd ko mēs darām. Mēs palielinām plaisu starp dalību valstīm, bet kopienas budžetam būtu jāpalīdz konverģēties ekonomikām starp dalību valstīm. Ir pilnīgi jāizmanto ik vienas dalību valsts potenciāls, jārada darba vietas, progress, sociāla labklājība, jādara gals sociālai iztumtībai, nabadzībai. Ir nepieciešama īsta ekonomiskā sociālā kohēzija. Mēs norādām budžetu, kas pārvērš sociālos pakalpojumus par ekonomiskām precēm, kas liberalizēja jaunus ekonomikas sektorus, kas apdraud darba vietas aizvien vairāk un vairāk. Tieši tas notiks ar stratēģiju Eiropa 2020. Tas ir nepareizais ceļš, tas tikai palielinās atšķirības starp dalību valstīm, starp to ekonomikām un novedīs pie struktūrāla bezdarba pieauguma. Mēs piedāvājam jaunu stratēģiju solidaritātei, ilgspējīgai attīstībai Eiropā, un tās pamatā ir jauna politika ekonomikā, sociālajā politikā, vide, to varētu finansēt no kopienas budžeta. Tādēļ mēs iesniedzām veselu virkni grozījumu šim budžetam. Šis mūsu piedāvātais budžets varētu veicināt attīstības sadarbību, tas veicinātu arī mieru, un tas neatbalstītu tādus militāros piedzīvojumus, kādus mēs vērojam šobrīd, kurus finansē aizvien vairāk un vairāk no Eiropas Savienības budžeta. Mēs vēlamies, lai Eiropas budžets tūdaļ pat ieņemtu pilnīgi jaunu, ap, jaunas apristas. Paldies! Morgantīk kungs, nākamais runātājs. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, šis ziņojums kas ir it kā pamatnostādnes Eiropas parlamentam attiecībā uz 2012. gadu finanšu budžetu, manuprāt, ir pilnīgi bezjēdzīgs. Tajā ir tikai vesela virkni vārgu apgalvojumu. Tajā nav pateikts, kādas ir galvenās prioritātes no Eiropas parlamenta viedokļa šajā bu budžetā. Piemēram, šeit ir rakstīts, ka ir nepieciešams atbalstīt stratēģiju Eiropa 2020. Kas tās ir par stratēģiju? Tā ir pārāk plaša, pārāk ambicioza un pārāk virspusēja. Es domāju, ka mums ir jāatrod īstās prioritātes. Neaizmirsīsim, ka dalību valstu budžeti šobrīd ir taupības budžeti, un mēs nedrīkstam būt tik naivi, lai domātu, ka Eiropas līmenī mēs varam izdarīt kaut kādas milzīgas lietas, kas kompensēs šo ta taupību dalību valstīs. Es gribētu skaidrs prioritātes īsos vārdos, bet vienu vai divas būtiskas prioritātes. Es saprotu, ka šīs ir vispārējās pamatnostādnes, bet tas, kā ziņojums ir uzrakstīts, ir pilnīgi bezjēdzīgi. To gandrīz vai nemaz nevar izmantot, tam nav nekādas nozīmes. Paldies! Artonga kungs, pusotra minūte. Godātais, prie, godātā priekšsēdētāja kundze, mūsu sociālistu kolēģi Balcāni ir uzrakstījis ziņojumu, kas pamatā ir tāds pats kā iepriekšējie. Eiropas Savienība nenāk par labu pilsoņiem, bet tā ir laba pati sev. Kristīgi demokrātiskā kliķe uh, saka, ka esot jādod zaļā gaisma tam, lai vēl vairāk naudas tiktu tērēts Eiropā 300 tūkstoši eh, eiro katram Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta deputātam, lai viņi varētu to ietaupīt un nebaltām dienām. Ir Eiropas parlamenta televīzijas kanāls, ir Galileo, kurā kā tādā melnā caurumā varam grūst naudu. Un tad viņi šeit atnāk un runā par ilgtspēju un atbildību. Nu, vismaz pēdējais jau nu, gan dabā nepastāv. Vismaz, ja mēs runājam par to, cik dārgi ir visi šie projekti. Izmetīsim šo ziņojumu miskastē. Tas nav tas, ko no mums sagaida Eiropas pilsoņi, jo šajā ziņojumā nav nekādas vēlmes taupīt naudu. Tas tikai paredz vēl lielāku naudas tērēšanu. Man likās, ka uh, ar gadiem nāk aizvien lielāka gudrība. Diemžēl šajā parlamentā tas tā nenotiek. Paldies, Surjan kungs, divas minūtes. Köszönöm a szót, elnök asszony! Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos izteikt šādu priekšlikumu, godāmie kolēģi. Pēc eh, visiem šiem izteikumiem mums vajadzētu atgriezties pie realitātes. Gal galā referentei nebija vienkārši sagatavot šo ziņojumu. Jo par skaitļiem mēs vēl nevaram spriest. Komisija mums vēl nav uh, devusi uh, savu budžeta projektu. Mēs varam, protams, gari diskutēt par principiem Un referente, manuprāt, ir ļoti labi interpretējusi šo jautājumu. Proti, mums ir jāpaskatās uz 2010. gada stratēģiju, kā mēs to varētu ielikt budžeta plānā. Taču šie lēmumi attiecībā uz nozaru politiku un to, ka nekādi pamatnosacījumi vēl nav jānosaka, uh, ļauj mums izteikt dažādus kritiskus izteikumus, jo bez e, šo politisko mērķu noteikšanas viss šis materiāls izskatās tāds mazliet tukšs. Taču mēs varētu vienoties, piemēram, par to, ka kohēzijas politika ir ļoti nozīmīga. Kohēzijas politika pašlaik mm, pieņem apgriezienus. Tieši tāpēc e, šīs e, maksājuma saistības ir ļoti lielas. Ņemot vērā pārējo kolēģu teikto, es vēlētos uzsvērt, ka šie maksājumi nav pašmērķi. Šeit nav runa par līdzekļu izšķērdēšanu. Te ir runa par maksājumiem, kas virza uz priekšu Eiropas attīstību. Ir jāatcerās, ka atpalikušajiem reģioniem ir jāsaņem līdzekļi, un Eiropas parlamentam vajadzētu par to iestāties ir jānodrošina, lai investīcijas nonāktu tur, kur tām ir jānonāk, un prestižas investīcijas ir kaut kas cits. Tāpat arī ir jādomā par to, lai budžeta komiteja labi sadarbotos ar pārējām komitejām. Paldies, Graļiekundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji Uh, komisāra kungs, godātie kolēģi, es vēlētos pateikties referentē Balzānī kundzei par konsekvento pieeju, runājot par vadlīnijām 2012. gada budžetam. Šeit ir dots skaidrs pozit, uh, politisks signāls, mēs zinām, kādi budžeti ierobežojumi ir Eiropas Savienībai un Tā pašā laikā mums jāpatur prātā mūsu priekšā stāvošie politiskie, sociāli, ekonomiskie izaicinājumi Tagad uh, padomē tiek runāts tikai par taupības pasākumiem, toties parlamentam būtu jādomā arī par to darbinieku interesēm, kuri šodien tūkstošos manifestē Briseles ielās, lai protestētu pret netaisnīgiem pasākumiem, kas uh, palielinās tikai struktūrālo bezdarbu Eiropā. Uh, 2012. gada budžetā ir iespēja skaidri eh, saskaņojot finansējumu paredzēt 2020. gada stratēģijas mērķu sasniegšanu, jo šai stratēģijā ir runa par to, ka ir uh, jāpalielina nodarbinātības rādītāji par 75%. Dalības valstis jau ir apliecinājuši savu īstermiņu skatījumu uz budžetu, runājot par finansējumu samazinājumu Eiropas Savienības programmām. Tās neuzskata Eiropas Savienības budžetu par uh, tādu, kas dod pievienoto vērtību. Mēs nevēlamies, lai 2012. gada budžets atkal kļūtu par tādiem manevriem, cenšoties samazināt finansējumu turpmākajām finanšu plānam, jo Eiropas Savienības budžets uh, nodrošina attīstību virknī sektoros, veidot strateģiskas investīcijas. Mums ir jādomā par mūsu pilsoņu interesēm un par sinerģiju strādājot pie budžeta. Tādēļ es uzskatu, ka jūsu paziņojums par pašu resursiem ir ļoti būtisks. Komisārkungs, paldies! Un tagad vārds ir Gerbandī kungam. Uz vienu minūti. Priekšsēdētāji kungs, ja mēs būvējam māju, tad, protams, vislielākie izdevumi eh, ir eh, beigu posmā. Tas pats sakāms arī par Eiropas Savienības budžetu un daudzgadu finanšu plānu, plānu, un to jau var paredzēt no paša sākuma. Un Tas nenozīmē, ka dažām dalību valstīm, tā skaitā Nīderlandai, būtu par visu jāmaksā. Mēs jau neatsakāmies maksāt, bet mēs nepiekrītam tam, ka tiek noteikta tāme visiem kopā strādājot, un pēc tam dažiem ir jāmaksā rēķini varētu veikt arī ietaupījumus budžetā. 21. punktā referente uz to pareizi norāda, un tomēr rēķini Tā kā tā būs jāsamaksā, mēs nevaram no šādas idejas atteikties, jo pretējā gadījumā radīsies vēl vairāk naidīgs noskaņojums pret Eiropu. Un uh, tagad vārds Hercogs kundzei, jo Lamastur kungs, diemžēl, nav varējis ierasties. Liels paldies, priekšādētāji! Godājumie kolēģi, 2012. gada budžets ir jau sestais pēc kārtas eh, finanšu plāna ietveros. Tieši tāpēc eh, budžeta iestādēm vajadzētu pēc iespējas ātrāk vienoties un nodrošināt pozitīvu attīstību pašreizējās daudzgada programmas ietveros. 2012. gada budžetam vajadzētu nodrošināt to, lai Eiropas Savienības eh, mērķus un stratēģijas varētu pēc iespējas ātrāk īstenot. Ir īpaši, ja runa par 2020. gada stratēģiju. Tikai šādā veidā mēs varēsim palīdzēt Eiropas Savienībai ātrāk izkļūt no krīzes, veicinot inovācijas, pētniecību, attīstību, pētniecību īpaši uh, tehnoloģiju jomā attiecībā uz klimata pārmaiņām. Uh, E, cīnoties pret nabadzību. Tikai šādā veidā 2020. gada stratēģija būs ticama, un ir jāatcerās, ka Eiropas parlaments ir jau norādījis uz šīs politikas grūtībām. Tieši tāpēc tagad no padomes vajadzētu prasīt sākt pakāpenisku darbu. Mēs nevaram piekrist tam, ka Eiropas e, Savienība vienkārši noskatās, kā pasaulē iet bojā cilvēki klimata pārmaiņu dēļ. Ir jāatcerās, ka šeit nav runa par atsevišķām valstīm, te ir runa par veseliem reģioniem. Mums ir vajadzīgi līdzekļi, lai mēs varētu efektīvāk rīkoties. Hol Paldies, Holmērs kundz, pusotru minūti. Priekšādātājs kundze, godāmie kolēģi, 2012. gada budžets ir jās, jāsastāda ļoti sarežģītos apstākļos jo 27 dalībvalstis atrodas krīzē. Tieši šī iemesla dēļ mēs nevarēsim atļauties to, ko būtu vēlējušies atļauties. Es eh, gribētu teikt, ka Balzāni kundzes ziņojums ir labs kompromiss, bet es vēlētos izteikt arī kritiku. Es uzskatu, ka vairāk līdzekļu nenozīmēs lielāku solidaritāti. Mums ir jādomā par kvalitatīvu līdzekļu izmantošanu, un it īpaši mums ir jādomā par um, to, lai uzstādītie mērķi tiktu arī sasniegti un nevis tiktu vienkārši izšķēdēti līdzekļi. Uh, Mums ir kritiski jāpārbauda šo līdzekļu izmantošanu, jo mēs nevēlamies, lai mūsu pilsoņiem tiktu uzlikts papildus sloks. Tāpat arī es uzskatu, ka ir ļoti nozīmīgi uzstāt uz to, ka nedrīkst pārsniegt šos divus procentus administratīvajos izdevumos, jo ir jāatcerās, ka uh, šie līdzekļi kļūst ar vien apjomīgāki un ir ar vien vairāk jaunu programmu Eiropas Savienībā. Tāpat arī es uzskatu, ka ir jāveicina pētniecība, ir jādara viss iespējamais, lai tiktu nodrošināt līdzekļi uh, šādiem projektiem. Uh, ITER projekts, piemēram, ir jāfinansē ar kopfinansējumu, tāpat arī ir jānodrošina arī šo līdzekļu caurredzamību. Ir jāatcerās, ka ASV arī tiek īstenoti līdzīgi projekti. Paldies, Holmieras kundzei Fernandes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais komisāra kungs, kolēģi. Pirmkārt, gribu sveikt Bazāni kundzi ar labi paveikto darbu. Tas nenozīmē, ka man nebūs nekādu komentāru par viņas ziņojumu. Manuprāt, tās vadlīnijas, kas ir mūsu priekšā, ir pārāk vispārīgas savā būtībā. Manuprāt, tā ir tāda kā rezolūcija par stratēģiju Eiropa 2020 un nevis patiesas konkrētas vadlīnijas 2012. gadam. 2011. gadā bija prioritāte jaunieši. Es ceru, ka 2012. gadā šī prioritāte būs svarīga. Mums vēl ir laiks par to padomāt. Vārds jaunieši šajā ziņojumā nav pieminēts nevienu vienīgu reizi šī te pārņemtība ar stratēģiju Eiropa 2020 nozīmē, ka mēs piemirstam par kohēzijas politiku arī. Referenti nepiemin šajā ziņojumā kohēzijas politiku, kas ir tik ārkārtīgi svarīga. Kohēzija nevar būt tikai tāds pielāgošanās pasākums. Mēs nevaram pieļaut to, lai kohēzijas politikas sadaļa zaudētu līdzekļus, kas aizplūdīs uz stratēģiju Eiropa 2020. Referenti savā ziņojumā, kā jau teicu, nepiemina ne ar vienu vārdu kohēzijas politiku, kas mums ir ļoti svarīga. Mums vēl ir laiks, lai labotu šīs kļūdas, šīs nepilnības mēs labosim un e, ziņojam tā, lai tas būtu pilnvērtīgāks. Paldies, Materas kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātais komisāri, kolēģi, gribētu pateikties referentei par padarīto darbu. 2012. gada budžets un 2013. gada budžets būs konsolidācijas budžeti. Mēs domāsim par izdevumu samazinājumu dalību valstīs un Eiropas Savienībā, un tas būs arī tāds kā izējas punkts tā, tiem uh, maksājumiem un saistībām, kuras apstiprināsim daudzgadu finanšu schēmām. Tautas partija vienmēr uzskata, ka budžetam ir jāpieiet izējot no atbildības Eh, mums ir nepieciešams veikt taupījumus, lai tos nelielos līdzekļus, kas mūsu rīcībā, izmantot efektīvi. Stratēģija Eiropa 2020 nosauc ļoti svarīgus mērķus - zinātne, pētniecība, novatorisms, attīstība tās ir prioritātes, ko piemin Bācānī kundze šajā ziņojumā, un mēs arī tās atbalstam. Ir nepieciešams šīs prioritātes pienācīgi finansēt, ir nepieciešama arī elastība starp dažādiem izdevumu uh, līnijām un kategorijām, lai mēs varētu rīkoties efektīvi neparedzētos eh, gadījumos. Arī pašu resursu jautājums būtu skaidrāk jādefinē. Uh, mēs varētu pašu, re, šeit ir dažādi priekšlikumi, piemēram, goja grupa iesaka no finanšu transakciju nodokļu veidot pašu resursus. Uh, bet vajadzētu speciālistu komitejai domāt par to, kā risināt šo pašu resursu jautājumu un kā šie paši resursi varētu konsolidēt Eiropas papildvērtību. Un tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Pirmais runātājs būs Mankas kungs. Vienu minūti. Vážená pani predsednička, pán komisār. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. Eiropas Savienība ir izvirzījusi piecus izmērams mērķus laika posmā līdz 2020. gadam. Šos mērķus ir ratificējušas dalību valstis, un tas arī norāda to virzienu, kādā mēs attīstīsimies. Eiropas veiksme būs atkarīga no tā, kā mēs īstenosim šos mērķus, arī no tā, cik atbildīgi izturēsies dalību valstis, vai tajās būs augstāks eh, strādājošo skaits, mazāks skolēnu skaits, kas nebeidz skolas. Uh, vairāk universitāšu studentu. Uh, mazāk cilvēku, kas sastopas ar nabadzību, un vai mēs būt, būsim varējuši tikt galā ar klimatu pārmaiņu problēmu. Eiropas Savienība ir vienojusies par šīm prioritātēm. Neskatoties uz to, manā valstī, dalību, manā valstī finansējums prioritātēm ir samazinājies, un tagad viņi vēlas šo naudu ieguldīt autoceļu izbūvē. Tagad notiek sarunas ar komisiju. Gribu uzdot jautājumu, vai jūs komisāru un vai komisija kopumā kā kolēģi atbalstīs šo ideju? E, tas, manuprāt, ir tāds virziens, kas nav saskaņā ar stratēģiju Eiropa 2020. Paldies Mankas kungam, Benovas kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Budžets ir Eiropas integrācijas pamata instruments. Ļoti daudz, kas no tā ir atkarīgs krīzes apstākļos. Eiropas Savienības budžets var dot savu ieguldījumu taupības politikas skarbumu mazināšanā dalību valstīs. Eiropas nauda var tikt ieguldīt dažādos investīcijas projektos. Es esmu priecīga, ka šajā ziņojumā ir pieminētas dažādas obligācijas, kas var tikt izmantotas infrastruktūras būvēšanā. Taču tās nedrīkst uzskatīt kā alternatīvu eiro obligācijām. Es atbalstu eiro obligāciju ieviešanu, tas, manuprāt, ir loģisks solis integrācijas procesā. Man nepatīk doma ka Eiropas budžets būtu jāsamazina. Tas nenāks par labu ne integrācijai, ne taupībai, ne solidaritātei. Uh, tas, ka mēs būsim tik tuvredzīgi, ka sadalīsim Eiropu vienkārši neto maksātājos un neto ieguvējos, būs pilnīgi nepareizi. Mums ir jāskata visi dalībnieki vienlīdzīgi, un tā arī jāskatās uz budžetu. Paldies, Paškas kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi. 2012. gada budžeta prioritātes ietekmēs mūsu nākotni. Un tādēļ, manuprāt, mums vajadzētu skatīties to, kur mēs varam ietaupīt nākotnē. Tāpat, es domāju, mums būtu jādomā par ikmēneša braucieniem no Briseles uz Strasbūru Tas krīt uz nerviem mūsu nodokļu maksātājiem, kam ir jāfinansē šis ceļojošais cirks. Tas ir ļoti dārgs pasākums. 2012. gadā mums ir jā jāizskata iespēja samazināt šī ceļošana vai arī mainīt tas veids, kā mēs pārceļamies, to veidu, kā mēs pārceļamies. Vēl kāds jautājums Eiropas Savienības vai Eiropas muzejs? Manuprāt, tas ir kaut kas tāds, ko mēs varētu pārcelt uz laiku, kad Eiropas eh, Savienībai klāsies labāk. To nevajadzētu veidot tagad mums vajadzētu uzlabot veidu, kā mēs labojam. Paldies, un beigās Smolkovs kundze vēl izteiksies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu sveikt referenti, kas, manuprāt, ir saukus lietas īstajos vārdos. Eiropas budžets 2012. gadam jāveido ambiciozi, ja mēs vēlamies sasniegt stratēģijas Eiropa 2020 mērķus, proti izkļūt no krīzes un veiksmīgi konkurēt pasaulē. Atbalstu budžeta komitejas ideju tikties ar dalību valstu parlamentiem ar mērķi diskutēt par dalību valstu budžetiem 2012. gadam. Eiropas Savienības budžets ne, nedrīkst būt ar deficītu, jo to paredz līgumi. Tikai 2% no dalību valstu uh, NK, NKI tiek iemaksāti Eiropas Savienības budžetā. Uh, budžets ir tāds, ka tas jāveido kā investīcija nākotnē. Padomē, apvienotās karalists Francijas un Vācijas pārstāvi vēlas iesaldēt Eiropas Savienības budžetu, un tas noteikti mazinātu budžeta ietekmi. Paldies, un tagad es došu vārdu Levandovska kungam komisijas vārdā. Priekšādātājs kundze, tikai trīs punkti. Uh, Runājot par 2020. gada stratēģijas pielāgošanu, te ir eh, skaidri punkti iekļauti Balzānī kundzes ziņojumā. 2011. gada budžetā bija paredzēti 41% izdevumu, ko varētu sasaistīt ar 2020. gada stratēģijas mērķiem. To pašu mēs cenšamies panākt attiecībā uz 2012. gada stratēģiju, taču mēs šos pielāgošanas centienus veicam uh, saskaņā ar to, uh, Uh, par ko mēs vienojāmies attiecībās 2013. gadu. Tas, protams, ierobežo mūsu manevrēšanas iespējas. Tas nozīmē, ka budžets ir jāveido saskaņā ar daudzgada finanšu plānu, kas tika pieņemts 2006. gadā. Tagad par Elis kunga teikto, bet to minēja arī Gaiera kungs un Holmājers kundze. Te ir runa par negatīvajām prioritātēm. Es baidos, ka tas attiecas arī uz 2012. gada budžetu. Tā tam nevajadzētu būt. Pašlaik eh, vairāk nekā jebkad eh, agrāk mums ir jādomā par to, kas netiek pareizi administrēts. Mums ir jāroda iespējas ietaupījumiem. Tieši tāpēc mums ir jādomā ne tikai par pozitīvajām prioritātēm, bet arī par negatīvajām. Attiecībā uz administrāciju uh, Un eh, stingrību administrācijas izdevumos, jā, tas ir obligāti jādara. Hartonkungs runāja par naudas šķērdēšanu. Administrācija sastāda tikai 5,7% no kopējā Eiropas Savienības budžeta. Es uzskatu, ka tas ir daudz labāks priekšlikums. Ir jāatcerās, ka Rotterdama un daudzas citas no Nīderlandes pies, eh, pilsētas uh, ievieš ļoti stingrus pasākums attiecībā uz administrāciju. Daudz izteicās par budžeta apgriešanu. Eiropas Savienības budžets, kas ir bez deficīta budžets, nevar tikt vainots eh, valsts finansējuma šķērdēšanā dalībvalstīs. Tas ir tikai loģiski. Gerbrandīkungs eh, to pieminēja. Šeit ir runa par programmu ilgspējību, par to, ka programmas virzās uz priekšu ļoti ilgi. Tas nozīmē, ka budžetam ir jābūt ticamam. Eh, budžetam ir jāparedz maksājumi konkrētiem projektiem. Te ir runa, piemēram, arī par elektrības rēķiniem. Tas nodrošina mūsu ticamību, tas eh, sasaistās arī ar kohēziju. Šie līdzekļi ir līdzīgi investīcijām. Un tādējādi es eh, Uzskatu, ka mēs eh, varēsim eh, atbildēt arī uz eh, to cilvēku atbild, jautājumiem, kas neatrodas Berlamo, Neikā vai parlamentā. Tagad dodu vārdu referentei Balzānī galvārdam. Paldies! Uzklausot pārējos, es dzirdēju, ka bieži tiek pieminēts vārds atbildība. Taču Šāda veida atbildība, manuprāt, ir vienmēr bijusi galvenā prioritāte institūcijās, un proti mums ir jāizteno programmas atbildīgā veidā, tā lai pilsoņiem nebūtu vienkārši jāuzklausa tukšas runas. Mums ir jābūt konsekventiem un ir jāpilda solījumi. Šodien ir runa par daudziem lieliem projektiem, kas ir saistīti ar 2020. gada stratēģiju. Pirmais mērķis ir lielāka nodarbinātība. Šis mērķis ir precīzs un izmērāms. Mēs varam izmērīt eh, bezdarba samazināšanos. Tieši tāpēc šis mērķis ir ļoti, mm, ļoti mētiecīgs, ļoti objektīvs mērķis, un tieši tāpēc mums vajadzētu sākt strādāt pie šī pirmā mērķa, lai mēs varētu nodrošināt tā sasniegšanu. Ja mēs turpināsim teikt, ka 2020. gada stratēģija ir pārāk liela, pārāk plaša, to nevar eh, piemērot budžetam, tad mēs eh, riskējam ar to, ka atkal šī stratēģija izgāzīsies. Es domāju, ka neviens to nevēlas, arī komisija to nevēlas. Es, piemēram, atceros pirmo paziņojumu, kas tika izplatīts par 2020. gada stratēģiju. Vēl kāda svarīga lieta - taupība nav politika, tas nav instruments, tas ir nosacījums. Mums ir jārēģē uz taupību kā nosacījumu, bet šī reakcija nevar būt tikai izdevumu konsolidācija. Mums ir jāizmanto arī cita veida pieeja budžetam, proti ir jākoordinē nacionālajie budžeti un Eiropas Savienības budžets. Tas būs kaut kas jauns šogad, proti mēs esam ieviesuši Eiropas semestra instrumentu. Tas nenozīmē, ka pirmie seši gada mēneši būs sarežģītāki. Tas ļaus mums radīt sinerģijas starp nacionālajiem budžetiem un Eiropas Savienības budžetu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti Eh, proeiropeisks instruments. Tādējādi mēs varēsim labāk izmantot eh, līdzekļus. Ja runa par 2020. gada stratēģiju, tad tas ir tāds ilgtermiņa mērķis, bet es domāju, ka mēs varēsim to padarīt par realitāti Eiropā. Paldies, līdz ar to debats ir beigušās. Tagad izsludinu pārtraukumu līdz pulksten 11.30, 11. kad sāksies balsošana par šiem ziņojumiem. Tiksimies vēlāk!